Apmēram 12. mēs balsosim par šo ziņojumu. Un tālāk mums ir jārunā par nākamo punktu. Saskaņā 135. reglamenta pantu, tātad mums ir debats par cilvēktiesībām. Un pirmais punkts šajā rubrikā ir cilvēku ar albīnismu stāvoklis Malāvijā un citās Āfrikas valstīs. Mums ir astoņi rezolūcija autori. Un vispirms mēs dosim vārdu Valero kundze, pusotras minūtes, lūdzu. Paldies. Vienam no 20 tūkstošiem ir pasaulē cilvēku ir ar albinismu. Uh, Un diskriminācija pret eh, šiem cilvēkiem ir milzīga problēma. Šādi nu, tiesību pārkāpumi ir subsahāras valstīs, Tanzānijā, Malavijā un citur. Un pēdējā gadā tika veikti ļoti daudz uzbrukumu, 600 uzbrukumu pret personām ar albīnismu. Un ir arī maiticība un maldīt, kā, kā atsevišķi ķermeņa daļas. Šiem cilvēkiem ir kaut kādām maģiskām spējām, un tas nav pieņemams 21. gadsimtā. Uh, Un ir valsts, kas e, cenšas arī apturēt šādu veidu vardarbību, jo cilvēku ķermeņa daļas tiek pārdotas, e, ņemot vērā šo māņķicības aspektu. Ir vesels noziedznieku grupas, e, kas nodarbojas ar šo noziegumu, un katrā ziņā cīņa ir jāizvērš, un apkarotā ir jāatbalsta. Ir valsts, kas ir uzņēmušās preventīvo darbu un apkarošo noziedzības veidu, bet ir nepieciešams arī informatīvais darbs jāsniedz cilvēkiem vairāk informācijas par to, kas tas ir albinisms un uh, kāpēc arī atsevišķi cilvēki ir ar šādu ģenētisko stāvokli. Mm, cilvēki ir jāaizsargā, mm, ir iespējams izvērst aizsardzību mājas vietās ar mm, policijas aizsardzību, bet uh, īstenībā ir iespējams arī apkarot um, nabadzību un izglītot um, sabiedrību un tādā veidā palīdzot personam ar albinismu. Paldies! Un tālāk nākamais autors ir Hilda Vautmane kundze. Paldies. Jēso Isāk. Dat is een naam van. Jā, paldies. Mums ir zināms kārtējais upuris - 12 gadu vecs nevainīgs zēns, kas tika nolaupīts. Uh, pārdots, nogalināts. Visdrīzāk tikai savas ādas krāsas dēļ. Jo joprojām tiek sekots mājiņticībai, ka šai albīno ādas krāsai ir maģiskas spējas. Malavī kārtējo reizi ir skāris vilnis ar noziedzīgiem nodarījumiem pret cilvēkiem ar albinismu. Šie cilvēki bieži vien tiek diskriminēti un vajāti, bet mums ir zinām tikai aizberga redzamā daļa. Mēs esam redzējuši ziņojumus ar vairāk kā 600 cilvēkiem, kas ir nogalināti. Tātad viens no katriem 20 tūkstoši cilvēkiem Āfrikā cieši no albīnisma. Līdz ar to tas ir arī mūsu pienākums aizsargāt šo cilvēku cilvēktiesības. Tikai tāpēc, ka viņi izskatās atšķirīgi, viņus nedrīkst nogalināt. Mēs nedrīkstam palikt pie viedokļa, tas ir kaut kur tālu, tas ir Āfrikā. Nē, tā nedrīkst. Mums ir jārūpējas par to, ka 2017. gadā tādas lietas vairs nenotiek. Mums ir iespējas kaut ko darīt, izglītot cilvēkus, atbalstīt cīņu pret eh, organizācijām, kas eh, tirgojas ar eh, blond, šiem albīnijas no albinismu cietušiem cilvēku orgāniem. Kolēģi, Mums ir jārūpējas par to, lai ik viens, kas dzīvo uz šīs zemes, lai kāda būtu ņādas krāsa, tiek aizsargāts un viņa cilvēktiesības tiktu ievērots. Paldies, Urbans Krespo tālāk. Eh, Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi šī statistika um, attiecībā uz Vardarbība pret um, personām ar albīnismu uh, Tanzānijā, Burundī, Malāvijā ir šausminoša. Uh, pēdējos mēnešos ir bijušas 276 dažādi uzbrukumi un 172 lekavības Malāvija Eh, Malāvijas mm, valdībai ir jāizvērš dažādi pasākumi, stingrāk tiesību akti ir pieņemti, mm, tomēr ar to nepietiek, un tāpēc ir nepieciešams uzsvērt, ka ir jāstiprina eh, cilvēktiesības aizsardzību šajā reģionā, jo īpaši aizsargājot mm, personas ar albīnismu. Bet mēs nevaram aizsargāt šo personu tiesības abstraktā veidā. Uh, ir jādomā plašāk par sabiedrību kopumā, kas ir um, balstīta uz eksploatāciju, uh, arī nepareiza tautsēmniecības vadīšana netiek cienītas uh, vietējās uh, lauksaimniecības tradīcijas, ir arī ļoti augsts mājdedzības un maldu līmenis, tas viss ir skai, saistīts ar nabadzību, tad mums ir jāapkaro mm, dažādās plāksnēs šī problēma. Paldies! Urbanam Krespo un tālāk eh, tu, eh, Kelam kungs. Paldies priekšsēdētai komisāra kundze personām ar alpīnismu Āfrikā mm, ir ir, um, tie, tie tiek diskriminēti, un pagājušā gadā 172 personas ar albīnismu ir nogalināts Āfrikas valstīs, un ir bijuši 300 dažādi uzbrukumi. Uh, Um, Malāvijā uh, arī esošā tieslietu sistēma nedarbojas un nav iespējams līdz ar esošajiem Malāvijas tiesību aktiem aizsargāt šīs personas no uzbrukumiem. Tāpēc mēs aicinam Malāvijas iestādes um, aktivizēt um, savus pasākumus un aizsargāt šo cilvēku grupu, jo viņi arī ir jāaizsargā un viņiem jānodrošina visas pamatiesības. Uh, Tas bija Mozambika ir sākušas um, īstenot rīcības plānus ar nolūku izglītot um, par albīnismu attiecīgās sabiedrības grupas. Paldies! Tālāk. Sarai posta. Pusotras minūtes. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Es runāšu zviedru valodā. Komisārs kundze, kolēģi. Šī ir steidzama problēma. Jārīkos nekavējoties, es pilnīgi atbalstu šādu nekavējušos rīcības vajadzību, jo cilvēki gan Malāvijā, gan Tanzānijā, gan citās valstīs cieši no uzbrukumiem. Uh, Kāda ir situācija? Personas ar albīnismu tiek nogalinātas, tiek arī veikt diskrimināciju pret viņiem, un tas notiek uh, katru dienu. Un pat tie, kas netiek nogalināti, tie arī uh, ne, ne, netiek atstāti mierā. Un pat pēc nāves uh, ķermeņa daļas tiek tirgotas jo īpaši apdraudētas ir sievietes un uh, bērni. Te, viņu ķermeņa daļas arī tiek tirgotas. Kā mēs varētu atrisināt šo problēmu? Mēs varam aicināt, uh, pieņemt jaunus likumdošanas aktus, varbūt varam aicināt labāk īstenot esošos rīcības plānus vai piešķirt vairāk resursus policija. Jebkurā gadījumā mēs nevaram ignorēt šo problēmu, mēs, mums vajadzētu uzraudzīt uh, un rīkoties, un vajadzētu arī mm, censties nodrošināt rīcības plānu īstenošanu. Ir jārīkojas arī struktūrāli, jāstrādā ar sabiedrību, jāmaina cilvēka attieksme. Uh, Mēs nevaram ļaut cilvēkiem mirt, tāpēc kā ādas krāsa neatbilst eh, vidējiem rādītājiem. Tas ir 2017. gads eh, Malāvijā un citās Āfrikas valstīs ir jānorošina lielāka aizsardzība visiem cilvēkiem, kas dzīvo šajā reģionā, un mūsu uzdevums un pienākums ir tiešām īstenot šo aizsardzību. Eh, paldies! Tālāk eh, Čārls Tanoks, eh, prieks un tā kungs, eh, persona ar albīnistu, albīnistu stāvoklis Malāvī ir traģisks. Es ļoti labi atceros, ka pirms gadiem mēs runājam par šo pašu jautājumu Tanzānijā. Uh, Eh, personu albīnismu nogalināšana un ļoti traģiski daudz bērnu nogalināšana, lai tirgo ķermeņa daļas, joprojām ir fenomens, kas notiek daudzās Āfrikas valstīs, un nu, ne tikai Malāvijā. Ir eh, pēdējās dienās eh, ir arī pieauguši nogalināšanas skaits Kenija, Nigerija, Zambija. Um, arī tāds valsts, un uh, šeit ir arī medicīniskas problēmas, ir, uh, šies grupa arī cieši no ādas vēža. Uh, Um, bet uh, arī medicīna šeit nav līmenī, ļoti daudz viduslaika metodas tiek piemērots. Um, Eiropas Savienība rīko kampaņas, bet uh, es tomēr uzskatu, ka jārīko kā Mālāvija uh, caur um, krimināltiesību normām un ANO un Āfrikas Savienība ir arī pēdējos gados pieņēmusi deklarāciju. Un šajā paziņojumā no ANO mēs redzam arī vēlēšanos starptautiski apkārot apkarot vardarbību pret personām ar albīnismu, kas ir vismazāk aizsargāta grupa šajā ter teritorijā. Paldies, Tāna kungs! Tālāk Ignācijo Korālo lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Malāvija, arī citas valstis eh, sastopas ar šausminošu cilvēktiesību pārkāpumu attiecībā uz personām ar albīnismu. Tam visu pamatā ir mm, eh, maldi un mājticība, kas ir saistīti eh, ar to, kā izskaidrot šo mm, ģenētisko stāvokli. Uh, arī tiek pie maģisks, maģiski mīti, tiek saistīti ar cilvēku mm, mm, ķermeņa daļām, e, notiek e, cilvēka aiz, e, kropļošana un stigmatizācija. Un, Un šo valstu valdības cīnās, cenšas apkarot šos noziegumus. Un mēs šajā rezolūcijā aicinam Eiropas Savienību un dalībvalsts turpināt darbu, lai efekt, aktivizētu valstu darbu, ir nepieciešams um, arī veidot speciālas politikas, kas fokusētos uz interesēm, uz vajadzībām, kas raksturo personu, personas ar albinismu. Un ir nepieciešams arī veidot īpašas grupas um, policijas uh, ietvaros, vietējās policijas ietvaros, kur būtu īpašs uzdevums tieši um, cīnīties par šiem noziegumiem pētītos. Paldies! Korau kungam un, un tālāk Mārio Borgēzio divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Tas ir tāds kā tabū temats, vismaz tā tas ir bijis daudz gadu varu, garumā. ir arī rīcības plāni, to starp Mozambikā, par to es esmu ru, arī runājis iepriekš, arī mana grupa ir parakstīsies eh, zem šīs rezolūcijas eh, mēs pirmā, pirmie vērsām uzmanību uz šo tabū tēmu, īpaši neviens negribēja par to runāt pirm, vēl pirms dažiem gadiem. Eh, te ir ļoti daudz mm, Āfrikas valsts, kas cieš no šīs vardarbības veida. 2017. Eh, gada statistika liecina par to, cik daudz noziegumu tiek veikts apsahāras reģionā. Un uh, šodien mēs runājam vairāk par situāciju Malāvijā, mēs nosodam to, kas notiek. Ir uh, veikti noteikti pasākumi, kuru mērķis ir apkarot um, kontrabandu tirdzniecību ar um, cilvēku ķermeņa daļām. Uzskatām, ka um, šā tirdzniecība nav pieļaujama Bet atkal atgriežoties pie tev tēmas, mm, joprojām cilvēki to maz runā. Mm, kā jau teicu, tabū ir tas, kas raksturo šīs tēmas iztirzāšanu. Uh, un mm, tad, kad runā par cilvēktiesībām Āfrikā, ļoti bieži šo tēmu nepieņem, bet patiesībā to nedrīkstētu nu, tā turpināt uh, personas ar albinismu. Tas ir tā kā rasisms pret baltajām personām zināmā mērā tā varētu to nosaukt. Ir um, šī grupa, kas uh, nav aizsargāta, viņiem ir nepieciešama aizsardzība un ir nepieciešama konkrēti pasākumi. Un Eiropai jānodrošina um, savu ideju sadzirdēšana reģionā. Ne tikai jāpauž uh, savu pozīciju sarunās ar valstīm, bet arī ar Āfrikas Savienību kopumā. Un arī, protams, jāturpina sarunas ar atsevišķām valstīm, lai šīs valsts turpina savus programmas, lai apkarotu mm, rīcību cilvēktiesniecības jomā, jo īpaši. Paldies! Un tālāk eh, Bogdans Venta. Eh, šāda stigmatizācija eh, kas ir vēsta pret personam ar albinismu, ir tāda tēma, kuru mēs gribējām iztirzāt jau daudz gadu garumā, bet īsnībā sākam runāt par to tikai pēdējā, pēdējos gados. Ehm, mums nav pietiekama spēcīga aizsardzība, mēs nevaram aizsargāt personas ar albinismu un mm, nevaram apkarot šo problēmu. Tanzānija, Malāvija, Burundija, mm, šeit šo noziegumu īpatsvars ir vislielākais, un um, šo cilvēku izmanto arī medicīniskām jomām, un viņiem nav tiesības brīvi pārvietoties tāpēc. Un reģionālais konteksts, Tūna Kelams par to jau runāja, arī jāņem vērā. Uh, Un uh, Āfrikas komisija cilvēktiesību mm, jomā arī ir vērsus uzmanību uz mm, šo te jautājumu, bet ir nepieciešamas konkrētas stratēģijas uh, uh, arī izglītības jomā, lai cilvēkiem būtu vairāk informācijas par mm, šo ģenetisko stāvokli. Tāpēc ir jāiesaista nevalstiskās organizācijas un vietējās kopienas izglītības programmās. Paldies! Un tālāk Kienge skundze. pusotras minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Persona ar albinismu liktenis ir ļoti smags. Un mēs nedrīkstam par to klusēt. Mēs zinām, ka albinisms ir ģenētiski pārmantota slimība e, vai stāvoklis, un um, ir dažādi tādas programmas. Ir arī pasnāk, pamanākts um, progress atsevišķās valstīs, piemēram, šeit eh, Tanzānija jāpiemin, kur ir problēmas, eh, kur eh, mērķis ir apkarot šīs problēmas, un ir arī Āfrikas Savienības rīcības plāns. Tomēr ir nepieciešams vēl vairāk redzēt iesaisti tieši no Āfrikas līderu puses jo katrai valstī ir pienākums aizsargāt savus valsts pilsoņus, ieskaitot arī tās grupas, kas nav aizsargātas, tādas kā, piemēram, personas ar albīnismu, un tāpēc ir nepieciešams nodrošināt labāko aizsardzību šīm personām. Ir jānodrošina tiesības uz drošu dzīvi, tas nav pieņemams, ka šie cilvēki netiek izmantoti un sociālā neiekļaušana arī ir izplatīta. Ir jācīnās pret vajāšanu un stigmatizāciju, jāizvērš izglītības programmas jau sākot ar skolas solu. 2017. gadā nav vietas tādām tumsonīgām praksēm. Un mēs nedrīkstam arī aizmirst šo cilvēku likteni. Paldies, Kiengas kundzei! Tālāk Pospišila kungs. Viena minūte, lūdzu. Lielas paldies, priekšādātāji. Es vēlētos atbalstīt iepriekšējo runātāju teikto. Uzskatu, ka ir ļoti labi, ka mēs grasāmies pieņemt rezolūciju, kur mēs nosodam praksi, kas tiek izvērsta pret šo cilvēku grupu Āfrikā. Domāju, ka ir pilnīgi pareizi detalizēti aprakstīt visu to, ar ko saskaras e, personas ar albīnismu Āfrikā, šajā gadījumā konkrēti Malāvī. Būtu ļoti labi, ja komisija, kā Eiropas Savienības izpildiestāde, savā diplomātijā uzsvaru liktu uz spiedienu izdarīšanu pret Āfrikas valstīm, jo īpaši pret Malāviju un proti tas ir jādara, lai nodrošinātu īpašu aizsardzību personām ar albīnismu. Rezolūcijā ir uzskaitītas zvērības, kas tiek vērstas pret šo cilvēku grupu. Tas ir absolūti neticami, ka kaut kas tam līdzīgs notiek 21. gadsimtā. Lielas paldies! Labrīt visiem! Tagad uh, vārds uh, Hetman kungām uz uh, pusotru minūti. Uh, Lielas paldies priekšādātā, godāmie kolēģi! Tas, kas notiek Āfrikā, ir šausminoši, un mēs redzam, kāda prakse tiek izvērsta pret šiem cilvēkiem. Tīrniecība ar um, um, al, personu ar albīnismu um, ķermeņa daļām ir novedus pie tā, ka e, šādas preces tiek pārdotas melnajā tirgu par tādām summām, kas līdzinātu pat 150 eh, tūkstošiem ASV dolāru. Tas noveda pie arvien vairāk eh, slepkavībām, un eh, šie gadījumi ir patiešām uh, atbaidoši. Mums vajadzētu darīt visu, lai mm, vērstos pret šāda veida tirdzniecību. Mēs mm, saprotam, ka visas, visi šie apgalvojumi par uh, Um, medicīnisku pielietojumu nebalstās uz pilnīgi nekādiem zinātniskiem pierādījumiem. Ir jānodrošina gan medicīniska, gan psiholoģiska palīdzība šiem cilvēkiem. Lielas paldies! Tagad sāksim brīvā mikrofona procedūru. Tagad uh, Farijas kungs uz vienu minūti. Lielas paldies, priekšādātāji! Uh, komisārs kundze, vairāk nekā pirms gada mēs uh, pieņēmām uh, rezolūciju par eh, cilvēktiesību pārkāpumiem, kas tiek izvērsti pret eh, cilvēkiem ar albīnismu Malāviju un citur Āfrikā. Mēs redzam, ka uzbrukums skaits pret šiem cilvēkiem pieaug. Tas notiek gan Dienvidāfrikā, Mozambikā, Tanzānijā. Personas ar albīnismu um, maksā milzīgu cēnu. Bērni, piemēram, tiek atgrūst no ģimenēm, viņi bieži vien nokļūst eh, cilvēktirdzniecības upuru rokās, un viņi nesaņem viņiem vajadzīgo aizsardzību. Noziedznieki uh, gūs labumu no maiticības, kas uh, valda šo iedzīvotāju vidū attiecībā uz uh, personām ar albīnismu. Mums vajadzētu palīdzēt šīm valstīm cīnīties pret uh, šāda veida zvērībām. Vajadzētu veicināt uh, aktivitātes, kas uh, ļautu veicināt izpratni par šo ģenētisko uh, situāciju. Mēs nedrīkstam pieļaut šādu ģenētisku apartīdu. Lielas paldies, eh, tagad eh, Kaputo kungam pusotra minūte. Lielas paldies priekšādātāji. Šie cilvēki tiek eh, izstumti, viņus sakropļo, kaut gan viņi neko nav izdarījuši. Tāda situācija valda ļoti daudzās Āfrikas valstīs. Nu, tas attiecas ne tikai uz Āfriku, bet arī uz klusā okeāna valstīm. Vismagākā situācija ir vērojama Malāvī. Mēs redzam, ka albīnu slepkavību skaits arvien pieaug, viņu, cilvē, viņu ķermeņa daļas tiek pārdotas. Amnesty International ir sagatavojis ziņojumu, kur tiek rakstīts, ka šie cilvēki nav dzīvnieki, kurus var tā vienkārši nogalināt. Mums vajadzētu samazināt šādu gadījumu skaitu. Uh, Eiropas Savienībai un visai starptautiskajai kopienai vajadzētu darīt vairāk, lai personas ar albīnismu uh, varētu uh, aizsargāt savas tiesības un uh, lai viņu situācija uzlabotos. Mums vajadzētu izdarīt spiedienu uz konkrētajām valstīm un vajadzētu nodrošināt atbilstošu aizsardzību šiem cilvēkiem. Galu galā šeit ir runa par personām, nevis par dzīvniekiem. Tagad Marijas kungam vārds pusotra minūte. Lielas paldies priekšādētāji. Es atbalstu šo rezolūciju un es to arī esmu parakstījis personas ar albīnismu tiek vajātas. 20 tūkstoši eh, cilvēku no tā cieš. Mēs eh, redzam, ka šie cilvēki tiek nolaupīti, pret viņiem izturas pazemojoši, un tas viss notiek ne tikai Malāvī, bet arī citās Āfrikas valstīs. Eh, sievietes uh, kurām piedzimst um, bērni ar albīnismu, šos bērnus vienkārši pamet un par viņiem nerūpējas. Tas viss ir saistīts ar mājiņticību. Cilvēki tic, ka šo um, personu um, ķermeņa daļas uh, var izmantot, uh, lai mm, radītu zāles. Mums ir uh, pienācis laiks kaut ko mainīt. Galu galā šeit notiek tādas kā raganu medības pret albīniem. Uh, Viss ir saistīts ar to, ka uh, cilvēki uzskata, ka šīs ķermeņa daļas var izmantot medicīnā. Mums vajadzētu darīt visu, lai Malāvija un citas Āfrikas valstis sāktu aizsargāt personas ar albīnismu. Vārds Kēlī kungam. Lielas paldies priekšsēdētāji. Man arī uztrauc un šausmīna persona ar albīnismu situācija Malāvī, Tanzānijā un citās Āfrikas valstīs. Šī stigmatizācija, uzbrukumi, ķermeņa daļu pārdošana ir novedus pie tā, ka uh, šādas personas cieš ar vien vairāk. Šie cilvēki tiek marginalizēti, viņi tiek izstumti un viņu cilvēktiesības tiek bredātas kājām. Es uh, aicinu attiecīgo valstu valdības uh, saukt atbildīgos saukt vainīgos pie atbildības un uh, vajadzētu novērst, ka šeit valda nesodāmība. Mums vajadzētu nodrošināt um, izglītības iespējas un aizsardzību personām ar albīnismu. Eiropas Savienībai nedrīkst, Savienība nedrīkstētu pieļaut šādus cilvēktiesību pārkāpumus. Es vēlētos pateikties uh, maniem kolēģiem deputātiem par viņu darbu un par runām, kas tika teiktas šodien, lai pieliktu punktu šai praksē. Liels paldies! Nākamais runātājs. Paldies, priekšādātāji. Patiešām cilvēki, kas cieši no albīnisma, bieži vien dzīvo uh, ēlē tikai tāpēc, ka sabiedrība nav pietiekami izglītota. Tas attiecas uz Malāviju un arī uz citām Āfrikas valstīm. Tieši tāpēc valstu pienākums ir nodrošināt izglītošanas pasākumus Nu, un tāpat ir jāveic pasākumi, lai aizsargātu šos personas, kas cieši no maiticības, kas nav, kas nav atbilstoši mūsu laikam. Mums ir jāsaprot, ka bieži vien sievietes arī cieši no uh, vardarbības, no izvarošanas. Un, uh, tiek uzskatīts, ka it kā seks ar šādu sievieti pasargātu cilvēkus no aida. Tāpat arī uh, cilvēki kļūst par upuriem, un bieži vien arī nevar doties uz skolu, jo tas vienkārši nav iespējams. Eiropas Savienībai vajadzētu palīdzēt izglītot sabiedrību šajos jautājumos, jo tikai tas varētu būt pamats ilgspējīgam risinājumam, jo gal galā valstīm ir pienākums aizsargāt eh, savus iedzīvotājus. Liels paldies! Nākamais runātājs Polčeka kungs, viena minūte. Lielas paldies, priekšādātāji! Šis jautājums ir patiešām šausminošs. Tiek ziņots par uh, simtiem šādu gadījumu. Izlašot šo tekstu, es uh, nespēju saprast, ka šeit ir runa par 21. gadsimtu. Man šķita, ka lasu kaut ko par viduslaikiem. Uh, Lai cīnītos pret eh, maiticību, izglītība ir viens no svarīgākajiem pasākumiem. Protams, ka cilvēki ir jāizglīto šajos jautājumos, taču es uzskatu, ka šiem cilvēkiem ir vajadzīga aizsardzība jau tūlīt. Ir eh, jāuzliek eh, ļoti smagi sodi ir jāpalielina aizsardzības pasākumi, ko izvērš valdības šajās valstīs. Tikai šādā veidā mēs varēsim cīnīties pret šādu veidu maiticību. Lielas paldies! Tagad došu vārdu komisārei Jūrovai. Priekšādātā kungs, godāmie deputāti, es vēlētos uh, paust pateicību par to, ka devāt man iespēju izteikties par tik nozīmīgu cilvēktiesību jautājumu. Pēdējos gados mēs esam konstatējuši uh, ļoti lielu paaugstināšos uh, cilvēktiesību pārkāpumos pret personām ar albīnismu Malāvī un citās Zemsahāras Āfrikas valstīs. Šādi diskriminējoši incidenti ietver arī vardarbīgus uzbrukumus, nolaupīšanu, cilvēktirzniecību un nogalināšanu. Tad, kad pēdējo reizi parlamentā apspriedām šo tēmatu, deputāti vērs uzmanību uz vairākām nozīmīgām darbībām, kuras vajadzētu uzsākt. Šīs darbības vēl ar vien ir ļoti nozīmīgas. Tieši tāpēc Eiropas Savienība ir sadarbojusies ar attiecīgajām valstīm, aicinot strādāt un informēt kopienas, kur uh, uzbrukumi pret personām ar albīnismu ir ļoti bieži. Tāpat arī ir jāpanāk, lai šo noziegumu izdarītāji tiktu saukti pie atbildības ir jāuzlabo arī um, sadarbība pāri robežām. Ļoti bieži šai problēmai piemīta reģionāla dimensija. Vienlaicīgi mēs arī atbalstām jūsu teikto, ka vajadzētu vērsties pret šo sociālo stīgumu, kas tiek vērsta pret personām ar albīnismu. Un tāpat arī ir jāatzīst šo personu vajadzības, vai nu te ir runa par medicīniskām, psiholoģiskām vai sociālām vajadzībām. Šeit ir vajadzīga ilgstoša darbība, ir jāiesaistā arī pilsoniskā sabiedrība, kurai arī ir savā loma, ko spēlēt, vēršoties pret eh, sabiedrības eh, mājticību. Tagad par ko pozitīvāku. Starptautiskā kopiena ir mobilizējusies pret šo situāciju. 13. jūnijā mēs eh, pieminējām uh, albīnisma dienu, svinējām dienu visā pasaulē, un um, ANO neatkarīgie eksperti runāja par uh, cilvēktiesībām, kas ir jāuzlabo personām ar albīnismu. Šāda veida pasākumi ir ļoti būtiski, lai veicinātu izpratni par albīnismu. Valdības uh, arī izrāda arvien lielāku uh, informētību par šo problēmu. Tas, protams, ir pozitīvi. Mēs esam gatavi turpināt sadarboties ar mūsu partneriem, ar mūsu delegāciju starpniecību. Eiropas Savienība turpinās atbalstīt pilsoniskās sabiedrības centienus. Mūsu mērķis ir panākt, lai personām ar albīnismu tiktu nodrošināta iespēja dzīvot mm, cilvēku cieņai atbilstošu dzīvi un neciest no nekādas vardarbības. Liels paldies um, komisārai par uh, viņas uh, teikto. Esam saņēmuši astoņus um, rezolūcijas priekšlikumus. Debates līdz ar to ir noslēgušās.